El acta. Vakardienas sēdes protokols ir visiem ticis izdalīts, un ja šajā sakarā nebūs nekādu e, piezīmi, tad uzskatām to par apstiprinātu. Sí, señora Harms. E, Harmsas kundze, vēlējās ko sacīt? Vai Harmsas kundze jūs lūdzāt vārdu? But not, but not Bet nerunājot par vakardienas eh, protokolu. Ko viņi sacīja, tā priekšsēdētājs? Bien, eh, recibi... Labi, turpina priekšsēdētājs. No tautas partijas grupas mēs esam saņēmuši sekojušas grozījumus eh, attiecībā uz iecelšanu parlamentārajās komitejās. Lūgumrakstu komitejā. Eh, Mats